politikas jautājumos vārdā uh, Stilē Nidiskungs. Šī traģēdija mūs, mums skumjā veidā atgādināja, ka Afganistānā joprojām valda nestabilitāte, karš un konflikti. Pēdējo, pēdējās divas nedēļas ir parādījuši mums, ka ir džihadistu nemiernieki valsts ziemeļos un austrumos, kas apdraud līdz šim panākto eh, pārvaldības tiesiskuma eh, nostiprināšanā, tā skaitā sieviešu tiesību un piekļuvu pamat pakalpojumiem Taliban kaunieciskie uzbrukumi liek mums at, no jauna atņemties stiprināt uh, Afganistānas valdību, uh, lai gada šī valsts paliks starptautiskās darba kārtības augšgalā. Kaujas darbības apkundus mums visiem liek bažīties. Taliban uzbrukumi ir nodarījuši lielu kaitījumu nevainīgiem civilizotājiem un pasliktinājuši humanitāro situāciju. Situācija joprojām ir ļoti nestabila. Uzbrukums. Uh, ārs bez robežām eh, slimnīcai Kundusā 5. oktobrī ir traģēdija, ko es dziļi nosodu kā humanitārais komisārs, bet arī kā mēdīķis. Slimnīca un mēdīķi ir skaidri un gaiši aizsargāts, eh, viņi sargā starptautiskās humanitārās tiesības, pret viņiem nekad nevar tikt vērst uzbrukumu. Pēdējā informācija liecina, ka 12 Eh, organizācijas ārsts bez robežām darbinieki ir miruši, eh, tajā skaitā arī desmit pacienti, viņu vidū trīs bērni. Mēs izsakam līdzjūtību upuru ģimenēm, mediķiem un humanitārās palīdzības darbiniekiem. Viņi ir mūsu domās, tā skaitā arī, un arī tie, kuri um, pāriet cietušie Afganistānā. Uh, organizācijas darbinieki Afganistānā turpina uh, kalpot iedzīvotājiem bīstamos apstākļos. Organizācijas ārpus robežām darbinieki Kundusas slimnīcā strādājuši ekstremālos apstākļos, bet ne tikai tur. Esmu pats vairākas reizes apmeklējot krīzes reģionus, <clears throat> redzējis, kā šīs organizācijas uh, darbinieki glāb dzīvības <clears throat> ļoti uh, bīstamos apstākļos, tad, kad vispār ir aizgājuši. Es gribētu īpaši uzteikt šīs organizācijas lielisko darbu Liberijā, Ginejā un Sierra Leone. Ebols krīzes laikā mēs redzējām abrīnojamo drosmi un apņēmību, ko izrāda organizācijas darbinieki, uh, lai apkarot ebolu. Bet atgriežamies pie Afganistānas. Afgāņi sievietes, bērni un vīrieši cieš no postošām humanitārām sekām, ko radīs vairāk desmitgažu karš un konflikti. Tādēļ mēs uzteicam eh, ne tikai organizāciju ārsts bez rožēm, bet arī citas organizācijas, kuras uh, veic šo svarīgo darbu Afganistānā. Parlaments zina, uh, ko nozīmē uh, kāda liela nozīme ir cilvēktiesība aizstāvo humanitāru darbinieku pūliņiem. Mēs viņiem esam liela pateicība parādā. Viņi liek savas dzīvības uz spēles, lai palīdzētu tiem, kas ir visneaizsargātākie. Uzslavējot e, šīs organizācijas darbinieku drosmi, mums ir arī nešaubīgi jāpauž savu nostāju, ka mēs Eh, nosodam šāda veida uzbrukumus. Civilisti eh, ir īpaši apdraudēti, kā ir katru reizi parādījis šis notikums kara laikā. Ir jānošķir militārie un civīlie mērķi, tā skaitā arī e, slimnīcas un mediķi Tas ir visām karošām pusēm jāievēro. Prezidents Afsažānijas sacīja, ka Afgāņu, Afgāņu karaspēkam ir pienākums civilistu drošību ievērot un <clears throat> ievērot precizitāti militārās operācijās. Viņš uzsvēra, ka Afgāņu un ārvalstu spēkiem ir jāpieliek visi pūliņi, lai e, par mēģi nekļūtu civiliedzīvotāji militārās operācijās. Tāpat laikā Afganistāns eh, neatkarīgā cilvēktiesību komisija ir pieprasījusi izmeklēšanu eh, sakarā ar iespējamiem kāru noziegumiem, ko ir veikuši Talibāni Kunduzas pilsētā šondeļ. Organizācija ir aicinājusi drošības un tieslietu iestādes identificēt pārdarītājs, eh, lai gādātu par taisnīgumu. Stat, a, organizācija ārsts bez robežām un ANO ir prasījusi visaptrošu izmeklēšanu. Afganistāns prezidents un ANO ģenerālsekretārs ir uzsvēruši, ka būs visaptvaroša, rūpīga izmeklēšana. To mēs apsveicam un gaidam, ka izmeklēšanai būs jau skaidra rezultāti visai drīz. Tomēr Šie traģēdi mūs skumji atgādina arī to, ka Afganistānai joprojām ir jārod savs ceļš no konflikta desmit gadiem. Valsts saskars joprojām ar daudziem smagiem izaicinājumiem. Lai rastu izēju no šīs krīzes, galvenās konflikta puses ir jāiesaist risinājumu meklēšanā, bet jāiesaist arī pašvaldības, lai vietēji iedzīvotāji tiktu pasargāti. Mēs esam gatavi atbalstīt Afganistānas valsts iestādes un tauti šajā sarežģītā procesā. Runājot par tūlītēju darbību, mums tagad ir jāizvērtē, vai nav jāsniedz tūlītēji papildus humanitārā palīdzība. Ta, tāpat laikā aicinām Afganistānas valdību atvieglot humanitāro piekļuvu kundusai un valsts iekšienē esošiem bēgļiem. Mums ir jāuzlabo pakalpojumi, kas tiek sniegt viņiem, humanitārie pakalpojumi un koridors uz, palīdzības koridors uz kundus jānodrošina. Reģionāliem spēlētājiem ir jāsēž pie viena galda, lai panākt ilgstošu mieru. Tas ir diplomātisks darbs, kurai jāiesaist visi starptautiskie spēlētāji, kā arī pagājušajā dēļ runājām augst līmeņa konferencē Ņujorkā, kas notika ANO ģenerāls asamblējas um, kontekstā. Šajā sarežģītajā laikā mēs stāvēsim plec pie plec ar Afganistānas valdību un tautu. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies komisāram Stilianīdis. Tagad politisko grupu vārdā uzstāsies Danžankungs uh, tautas partijas vārdā. Paldies, priekšsādāja kungs, paldies, komisāra kungs. Tautas partijas grupa vēlas izteikt līdzjūtību 22 bojāgājušo ģimenē, kas gaiboja kundasē, un visiem upuriem šajā nāvējošajā uzlidojumā, kas ir cieši un cietuši. Ir jānoskadro visi apstākļi. Šo kļūdu pat laban atzīst ASV komandas spēki pēc daudzām dienām, kad notika nepieļaujama kavēšanās. Uh, tiek uh, izpostīta vienīgā efektīvi strādājošā medicīniskā organizācija kundu, konduzā. Un ir nepieciešams um, pilnīgi skaidri informēt, uh, lai arī uh, bija informēti visi par ārstu bez robežām darbību, un tas bija pilnīgi skaidri. Šī situācija parāda uh, situāciju, kas ir ļoti sarežģīta um, Afganistānā, Konduzā un uh, Farijāba pie Turkmenistānas un trīs uh, citās Afganistānas. Uh, um, administratīvās ies um, ap, apriņķos esošā situācija ir ļoti sarežģīta, sarežģīta pēc rietumu spēku atvilkšanas. Šis uh, uzlidojums Afganistānas ziemeļos, kas līdz šim ir bijis um, diezgan pasargāts no um, Talibānu uzbrukumiem, parāda to, ka um, Talibāni darbojas uh, arī ārpus uh, šīs um, zināmās robežas. Um, ārkārtīgi sarežģīti, sarežģīti un daudz dārgi uzbrukumi tiek veikti. Ja nebūtu šī uh, ASV uzbrukuma, um, šī uh, ASV um, darba uz kondos būtu aizvien uh, Taliban uh, okupēta, bet mēs uh, redzam ka situācija ir tāda, ka islama valsts caur džihadistu tīkliem ļoti mm, aktīvi rekrutē uzbrukums. Tā arī uzbeku un Pakistānas iedzīvotāju rekrutēšana norāda uz to, cik ļoti trausls ir process, kas ir aizsācies. Mums ir nepieciešama starptautiska aktīva darbība, neiet uh, runa par uh, masīvu, parāda savus uh, robežas, bet ir jāmeklē risinājums, risinājums iekļaujot kaimiņu valsts, iekļaujot Ķīnu, iekļaujot Krieviju. Pašreizā situācija nevar atstāt nevienu vienaldzīgu. Ir, um, protams, jā. Ja, uztrauc par citām krīzēm, kas skar tieši mūsu drošību, bet jāpievērš uh, uzmanība Afganistānai. Daudzas no problēmām, ar kurām mēs saskariem pat laban, uh, ir uh, radušās no Afganistānas situācijas, un jau kopš 2001. gada šī situācija turpina attīstīties. Ir nepieciešama aktīva darbība. Paldies, paldies Danžāna kungam. Tagad nākamais runātājs Kāna kungs, sociāldemokrāta vārdā lūdzu. Priekšsēdē kungs, eh, savas grupas vārdā vēlos izteikt līdzjūtību ģimenēm un draugiem visiem, kuri ir eh, arī zaudējuši dzīvības šajā uzbrukumā. Mēs arī izsakām līdzjūtību ārstiem bez robežām personālam, kas pašaizlaidzīgi strādāja konduzā pēdējo mm, nedēļu laikā. Uh, Mēs arī vēlamies uzteikt visus uh, varonīgos uh, ārstus visā pasaulē, kas riskē ar savu dzīvību, lai glābtu citus. Slimnīcas ir ļoti labi iezīmētas, ļoti labi ir zināmas vietas, kur atrodas slimnīcas. Vairāk nekā 22 civiliedzīvotāji tika nogalināti uz, uh, uzbrukumā, 10 pacienti, 12 uh, um, mediķi un vēl 27 tika ievainoti. Mēs kā grupa stingri nosodām šo uzbrukumu atbilstīgi starptautiskajiem humanitāriem um, likumiem. Slimnīca ir slimnīca. Cilvēki, kas ir slimnīcā, ir medicīnas uh, personāls un pacienti. Šādā veidā uzbrukt medicīnas iestādēji uh, ir uh, šo likumu pārkāpums, ņemot vērā uh, situācijas uh, dramatismu un šos likuma pārkāpumus, ir nepieciešams veikt neatkarīgu ātru izmeklēšanu un lai nodrošinātu maksimālu pārskatāmību lai uh, atbildīgās personas tiktu sauktas pie atbildības. Mēs konstanti redzam, ka pie, pasākumi, kas ir pieņemti, lai cīnītos pret terorismu, pārkāpj starptautiskos likumus. Arī um, apvienotās karalīstē arī veids eh, šādus uzbrukums, tāpat kā ASV to dara arī Pakistānā. No šiem uzbrukumiem cieši civili iedzīvotāji. Mūsu mērķis ir glābt cilvēkus un jūs aizsargāt no terorisma. Um, apdraudējumu, taču tas nevar būt tā izbildinājums, lai pārkāptu starptautiskās aizsardzības likumus. Eiropas Savienībai jāsniedz ļoti spēcīgā atbilde, jāiestājas par cilvēktiesībām un likuma vāru. Mēs nosūdām arī talibanus par viņu izvērsto vārdarbību. Un talibanu uh, veiksmē un panākumi Konduzā izried no Afganistānas valdības uh, korumpētības. Ir viņiem jākoncentrējas uz uh, jaunas valsts izveidi. Poli jānodrošina arī šī politiskā pāreja, Pretējā gadījumā drošības situācija pasliktināsies vēl vairāk. Eiropas Savienība un starptautiskai sabiedrībai ir jāatbalsta sarunu process. Reģionālā sadarbība ar mērķi veicināt ilgtermiņa mieru, stabilitāti un drošību šajā reģionā. Sadarbība ar Pakistānu ir īpaši būtiska. Mēs arī augstu novērtējam viņu līdzdalību samierināšanās procesā un arī mudinām uh, uzlabot sadarbību arī Islāmabadu. Afganistāna daudz aizmēr, aizmirsta, jo ir radušās jaunas krīzes, lai arī tūkstošiem kilometru tas ir tālu, tomēr Eiropas Savienībā mēs piedzīvojam arī to, ka reģionā nav stabilitātes, līdz ar to arī šie cilvēki pamet savu valsti, 30 gadu konflikts, uh, ir darījis savu, un visbeidzot priekšsēdētāja ASV atzina, ka šis uzbrukums bija kļūda. Un taču ir dažādas versijas, līdz ar to nepieciešama neatkarīga izmeklēšana. Šim uzbrukumam ir ietekme ne tikai uz Afganistānu, bet uz visām medicīnas nevalstiskām organizācijām visā pasaulē. Mums ir jādara viss, lai šāda traģēdija neatkārtotos. Paldies! Paldies kolēģim Kānam! Nākamais runātājs pusotra minūte, Demēs Makara kungs, viņš uzstāsies EKR vārdā. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es eh, pievienojos iepriekšējā runātāja teiktajam. EKR frakcijas vārdā es eh, gribu izteikt eh, līdzjūtību tiem, kas izdzīvoja šajā uzbrukumā visiem bojagājušo piederīgajiem, kā tas varēja eh, notikt, ka eh, slimnīcas personāls un eh, personāls bija upuri uzlidojumam. Tā ir um, ļoti smaga kļūda no amerikāņu un Afganistānas militāru personu puses. Amerikāņi jau 14 gadus darbojas Afganistānā, nu nevar šādu um, traģēdiju apzīmēt kā um, vienkārši um, sekas um, militārai operācijai. Bija uh, jābrīdina personāls, uh, taču šeit mēs redzam, ka ir ļoti daudz kļūdu darbībā. Piemēram, arī no uh, Afganistānas varas iestāžu puses šī uh, vienotības valdība, kas Afganistānā ir, nav tik ļoti pozitīvi darbojusies, ir dažādas iekšējās cīņas. Un neraugoties uz visu, kā tas vispār ir iespējams, ka 7000 Afganistānas militāra persona atkāpjas desmitkārtu mazāk uzbrucēju skaita priekšā. Paldies, nākamais runātājs Austravičus kungs, viņš uzstāsies ALDE eh, grupas vārdā. Man, komisionēr, kolīgs. Priekšsēd komisāra kolēģi, es runāju Aldas vārdā un sākšu paužot visdziļāku līdzjūtību upuru ģimenēm Kundusa. Neapšaubām izvēloties slimnīcas kā mērķi ir izdarīta liktenīga kļūda. Tomēr stratēģijas iemesli joprojām nav noskaidrota. Tādēļ es apsveicu NATO lēmumu un Afganistānas varas iestāžu lēmumu tūlīt uzsākt eh, visaptverošu neitrālu šī traģiskā notikuma izmeklēšanu. Traģi, eh, kundasā notikošais ir traģisks negadījums, bet mēs to nevaram kā izolēt negadījumu uztvert. Iekarojot kundus, eh, Talibāni ir gūšas lielāko militāru uzvaru pēdējo 14 gadu laikā. Talibānu vāra ir pieaugusi dramatiski vairāk nekā sešas reizes pēdējos 6-7 gadu laikā <clears throat> ir iesauktie eh, vai kaujinieki gandrīz eh, lielākoties no bijušās, bijušām padomu republikām un Austrumāzijas. Eh, Talibāni ir jāuzvar, lai Afganistāna varētu lai Afganistāna varētu izdoties jauns sākums. Ja tas neizdosies, mēs pat nevaram par to domāt, kas tad varētu būt. Tādēļ ir Afganistānas uh, eh, drošībā un attīstībā jāiegulda ļoti daudz. Mēs nedrīkstam atkārtot Irāks un Sīrijas kļūdas, uh, kad uh, operācijām seko nepietiekoši nekonsekvent rīcība. Pašreiz mūsu darbība Afganistānā šķiet absolūti nepietiekoši. Jānovērtē Afganistānā panāktais, izvērtējot militāro un attīstības jomā, uh, iesaistotajā reģionālie un lokālie spēlētāji. Tikai, ja mēs rīkosimies efektīvi un konsekventi, tad Afganistānai būs nākotne. Bet bezdarbība un neizlēmība uh, Afganistānas tautai neko laba nedos. Paldies par uzmanību. Paldies, kolēģi Auštreviču. Un tagad divas minūtes konečna. Uh, kreiso un ziemeļu zaļo vārdā. Dāmas un kungi, pirmkārt, paldies, ka atbalstījāt mūsu ierosinājumu šo jautājumu debatēt plenāru sēdē. Tagad ir pienācis brīdis atteikties no melnbaltās domāšanas, jo nevainīgi cilvēki ir zaudējuši divības. Viņi kalpoja vienā no bīstamākām valstīm pasaulē atzinības vārdā. Viņi ir saskāršies ar stundas bumbošanu un e, vienīgās reģiona slimnīcas izpostīšanu. Bezpalīdzīgi pacienti un slimnīcas darbinieki zaudēja dzīvības. Tas ir šausmīgs noziegums, savādāk to nevar nosaukt. Startautiskās tiesības tika brutāli pārkāptas, un atvainošanās vietā mēs dzirdējam, mēs dzirdam tikai nepārliecinošas atrunas un melus. Mums ir jāizsaka upuriem visdziļākā līdzjūtība un jāgādā, lai tiktu veikta pilnīga izmeklēšana. Tikai tā mēs varam parādīt, noskaidrot, kas ir vainīgiem. Tikai tā mēs varam gādāt, lai starptautiskās tiesības tikt vienlīdzīgi attiecināts uz visiem. Nevar būt divējādi standarti, e, vērtējot šādus barbariskus aktus. Ar atvainošanos nepietiks. Pat, ja tu izteiks valsts, kura pati sevi prezentē kā demokrātijas un civilizācijas flagmani. Ja mēs atļaujam pacientiem uh, slimības gultās sadegt dzīviem, tad <clears throat> mēs esam arī liekuļi. Tādēļ es gribētu vēlreiz paust savu dziļāku līdzjūtību upuriem un organizācijas ārsts bez robežām darbiniekiem un tagad aicinu ievērot vienas minūtes klusuma brīdi upuriem par godu. Paldies, kolēģi. Un tagad kolēģi Lamberta, kas runās zaļo grupas vārdā. Paldies, komisār, e, priekšēd komisār. Jā, starp, ar, ārst, starp, e, ārst bez robežiem šī organizācija strādā abrīnojam, veic abrīnojam darbu e, daudzos pasaules reģionos, un mēs abrīnojam viņu darbu, ārstējot cilvēkus, neskatoties uz reliģisko politi, piedarību, politisko pārliecību un citiem apstākļiem. Tas nepatīk daudziem režīmiem, bet organizācija ārsts bez robežām bieži gūst eh, vietēju iedzīvotāju uzticību. Eh, mēs nosodam šo uzbrukumu, uzlidojumu un paužam visdziļāko līdzjūtību eh, upuru tuviniekiem. Cilvēkiem jāvar justies droši, kur viņi gaida ārstēšanu, un tas neapšaubām ir ļoti nepieciešams. Kā mums tika teikts, koordināti tika paziņot, bet nezinām iemeslu dēļ šī informācija tika ignorēta. Kas tad īsti tiek sauc par precīziem uzlidojumiem un kas, kāda ir šāda uzlidojuma e, jēga? Acim redzot, šeit ir noticis, e, ja nekāda noziegums, tad smags starptautisko humanitāro tiesību pārkāpums. E, tādēļ mēs līdz ar organizāciju ārsti bez robežām aicinam veikt neatkarīgu izmeklēšanu. Tā tiešām jābūt neatkarīgai, un, kā jau sacīju, visi kāra noziegumi ir jāizmeklē. Paldies par uzmanību. Paldies, kolēģi Lamberte. Un tagad vienu minūtu uzstāsies kolēģis Korau FDD grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Sveicināt kolēģi, uzklausīju kolēģis, kas izteicās pirms manis, tad izskatās, kā problēma, par ko runājām, eh, ir Talibānu radīta. Nē, es domāju, ka mums drīzāk ir jāpadomā, ko nozīmē vārdi eh, miera uzturēšana, jo eh, pietiek Google iekļaut NATO kļūda. Uh, vai ko līdzīgu, un tad mēs atrod, atradīsim, ka tur ir tūkstošiem simtu šādu kļūdu, kur, eh, no kuriem ir cietuši tūkstošiem cilvēki. Tie gluži vienkārši ir kara noziegumi. Ir jādomā, ko mēs varam darīt attiecībā uz šo uzbrukumu kondozā. Uh, kur eh, gājuši bojās gan slimi cilvēki, gan medicīnas pār, eh, personāls. Ir nepieciešama neatkarīga caurspīdīga izmeklēšana, kurai ir jāsniedz konkrēti rezultāti, jo visi eh, šie upuri, kurus nogula, nogalināja ASV, vairs neatgriezīsies. Un nerunāsim šeit par kļūdām, tas ir noziegums. Paldies! Paldies kolēģim Korau. Tagad viena minūte Borgēzio kungam. Viņš runā ENF frakcijas vārdā. Paldies priekšsēdētāji. Komisijas sniegtā atbilde ir ļoti vispārīga. Izskatījās, ka tā ir kāda runa no uh, 17. gadsimta jezuītu runām. Tā arī nav saprotams, ko tad Eiropa domā par visu šo drāmu, vai tā ir kļūda, vai tā ir kara noziegums. Uh, Eiropas Savienība vienmēr runā par savām vērtībām, tagad ir jārunā arī ir skaidra valoda. Protams, mēs vēl nezinām, vai tās eh, bija noziegums arī, piemēram, par. Par uzbrukumiem Dresdenē nav arī nav nekāda skaidrības, ne arī par uzbrukumiem Milānas skolā, kur gāja bojā bērni, bet Eiropas Savienībā jābūt drosmei. Uh, Kā teica Marga Zonī, ja mums nav droš, eh, drosmes, tad arī mēs nevaram uh, paust šādu drosmi. Un tā izskatās, ka ir arī tagad Eiropas Savienībā. Paldies. Kolīgi Borgēs. Paldies kolēģim Borgēziju. Un noslēgumā komisijas priekšsēdājs vietnātas Savienības augstās pārstāvs ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā uzstāsies komisārs Stilianides kungs. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātie dāmas, kungi deputāti, godātie kolēģi. Liels jums paldies par šo viedokļu apmaiņu, par šo lielo vienprātību, par to, cik nepieciešama ir ļoti specifiska izmeklēšana. Mēs, protams, sagaidām arī ļoti specifiskus un konkrētus šīs izmeklēšanas rezultātus. Es vēlos atkārtot to, ka Eiropas Savienība turpinās sastrādāties ar Nacionālās vienotības valdību, lai tiktu pāri šiem eh, sarežģītajiem periodam. Tas ir ļoti svarīgi. Mēs esam šīs valdības pusē. Mēs darīsim visu, lai aizsargātu um, iedzīvotājs no Talibāna režīmu uzbrukumiem. Tas ir pats svarīgākais, tas ir priekšnoteikums tam, lai uz vietas Afganistānā notiktu progress. Protams, ka mēs visi šeit Eiropas parlamentā, mēs visās Eiropas Savienības institūcijās, mēs visi sagaidām izmeklēšanas rezultātus pēc iespējas ātrāk. Lielas jums paldies par šīm diskusijām. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Paldies komisāram Stiljanīdis. Līdz ar to diskusiju.